Sastajam uh, apakšpunktam komiteju priekšsēžu konferencē es, esmu informēts par to, ka nav iesniegt nekāds iebildums no komiteja priekšsēžu konferences. Mm, attiecībā uz ekonu komitejas četriem priekšlikumiem neiebilst deleģētajam aktam. Ja pēc 24 stundām neviena politiskā grupa uh, un noteiktais deputātu skaits neiesniedz iebildes pret šo, tad arī šīs rekomendācijas tiks uzskatīts par apstiprinātam. Pretējā gadījumā par rekomendācijām būs jābalso. Rekomendācijas ir pieejamas